esamībā šo bagultūru bagāto reģionu, kurā taču iedzīvotājiem arī ir savas tiesības. Paldies priekšādātāji, ka tomēr devāt man vārdu. Paldies jums, turpina priekšādātājs. Nu, kolēģi, tad pāriem tālāk pie nākamā darba kārtības jautājums. Antars Silvens Raptī ziņojums, universālais pakalpojums un neatliekamās palīdzības dienas numurs 112. Un došu uzreiz vārdu mūsu referentai Raptī kundzei. Lūdzu! Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, έχω πόσα λεπτά. Paldies. Cik daudz laika man ir atvēlēts? Πόσα λεπτά. Όσα και να έχω, έχω χάσει λίγο χρόνο από τη μετάφραση. Ξεκινώ και uh, σταματάτε. Labi, īstenībā vienalga, cik daudz laika man ir atvēlēts, jo klausoties tulkojumu, es arī vēl zaudēju laiku, saka Aptē kundze. Tātad četras minūtes man ir labi, četras minūtes. Dargie kolēģi! Šodien mēs runājam par universālo pakalpojumu un neatliekamās palīdzības dienestu numuru 112 visā Eiropā. 112 ir ļoti noderīgs palīdzības numurs, bet īstenībā tas eh, nav zināms pilnīgi jebkuram cilvēkam, ņemot vērā Eirobarometru aptauju 2011. gadā. Tikai 26% no Eiropas Savienības pilsoņiem eh, numuru 112 asociē ar eh, tādu ārkārtas palīdzības numuru. Tādēļ mums līdz 2020. gadam vajadzētu paaugstināt to pilsoņu skaitu, kas kaut ko zinās eh, par šo ārkārtas numuru, kam tas būs pazīstams. Mēs vēlamies, lai vismaz 80% no pilsoņiem zinātu, uz kurien zvanīt ārkārtas situācijā. Tas ir ļoti ambiciozs mērķis un. Protams, mums ir jārunā par informācijas sniegšanu, varētu cilvēkiem sniegt informāciju, piemēram, par izglītības iestādēm, varētu eh, šādu informāciju sniegt, eh, piemēram, plašsaziņas līdzekļos eh, un uh, arī, piemēram, pilsētu turismu informācijas centros vajadzētu popularizēt 112 kā tādu bieži izmantojumu numuru, piemēram, dzelzceļa stācijās, lidostās, metro stācijās un tā tālāk. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνουμε όλοι πώς... Jādomā arī par centralizētu pieeju visās 27 Eiropas Savienības dalību valstīs. Mēs zinām, cik nozīmīgs ir šāds numurs. Tagad vasarā atvaļinājuma laikā ir jāparūpējas par drošības garantijām. Un pilsonis, ja viņš eh, zinās, ka ir šis numurs 112, jebkurā vietā, kur viņš atradīsies, viņš no turienes varēs piezvanīt un viņam taps palīdzēts. Neatkarīgi no tā, kādā valodā viņš runās un uh, kurā valstī viņš tajā brīdī atradīsies darboties. Protams, ir jāveic arī attiecīgās vietas lokalizācija. Ja cilvēks uh, pazvan uz šo numuru, lai uzreiz var konstatēt, uh, uz kurien ir jāsūta palīdzība. Protams, šeit jāparūpēs par attiecīgu tehnoloģisko attīstību. Nakšērume, ja timī. Protams, um, nonāku, runāt par 112 numuru izmantošanu, mēs uzreiz nonākam arī pie universālā pakalpojuma. Mēs zinām, ka universālie pakalpojumi ir ļoti nozīmīgi, tie ir vispārreiz nozīmes pakalpojumi un jāparūpējas, lai tos varētu sniegt par tādu cenu, ko uh, var atļauties maksāt jebkurš Eiropas Savienības pilsonis neatkarīgi no dzīves vietas. 2002. gadā tika pieņemta universālā pakalpojuma direktīva, tā tika pārskatīta 2008. gadā un tikai maija mēnesī beidzās direktīvas transponēšanas termiņš dalību valstu likumdošanā. Īstenībā tikai nesen uh, ir pienācis tas brīdis, kad varēja izvērtēt uh, direktīvas iedarbīgumu, un drīz jau mums būs jāspēr nākamo soli. Jāņem vērā, ka šie ir ļoti svarīgi pārbaudījumi Eiropas Savienības tauta, tautsaimniecībām, finansiālai situācijai. Un universālais pakalpojums, manuprāt, nav vienīgais pakalpojumu veids, ko ir iespējams izmantot Bet, protams, ir jāparūpējas arī par eh, pietiekam zemu cenu un ir jāpiedāvā mūsu patērētājiem labāka pakalpojuma. Vēl divi skaitļi, ko vēlējos kolēģiem pieminēt, eh, lai ilustrētu savu stāstījumu. Mēs runājam par uh, digitālo darba kārtību. Un konstatējam, ka, piemēram, universālā pakalpojuma segums ir tikai kaut 50%, tātad pakalpojums tiek piedāvāts tikai par 50%. Priekšstādātais pārtrauc runātāju, runātāji turpina runāt, Tā tad Raptīkons turpina, ir jābūt arī konkrētiem pasākumiem privātajā sektorā un ir jābūt gan centralizētiem, gan dalībvalstu modeļiem. Paldies, paldies, saka priekšsēdētais, vairākie runātāji ir pieteikušies eh, brīvā mikrofona procedūrā. Basējas kūkons pirmā. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Vienotā tirgus reforma ir jāpabeidz tā, lai nodrošinātu piekļuvi komunikācijām visiem Eiropas pilsoņiem. Un domāju, ka šis ziņojums savā ziņā piedāvā ļoti labus risinājumus pastāvošajām problēmām. Domāju, ka šī, šajā ziņojumā veikto priekšlikumu īstenošanu mēs varētu veicināt sociālo neatstumtību, integrāciju un universālo pakalpojumu direktīvu, manuprāt, ir atslēgvārsts vienotu tirgus paveikšanas ceļā. Šāds vienotais ārkārtas eh, numurs ir viens no ļoti svarīgajām novatoriskajām idejām, kas ieviestas Eiropā. Un ārkārtīgi svarīgi tāpēc kampaņu, informētības kampaņu par to turpināt. Tāpat arī atzinīgi vērtēju faktu, ka iestādes, kas atbildīgas par ārkārtas situāciju pārvaldīšanu dažādās dalību valstīs, ir uzsākušas aktīvu sadarbību Tāpat, protams, vajadzīgs piesaistīt tulkotāju šīs dienestu izmantošanai un eh, katrā ziņā jādomā par to, cik ļoti līdzīgs ir šis numurs. Paldies! Tālāk Malkoms Hārbors lūdzu. Paldies priekšādātāji! ka komitejas priekšādātājs un kā ānu referents šī ziņojuma sagatavošanā grib pateikties Raptīkundzei par to, ka viņa sagatavojas šo ļoti labi izlīdzsvarotu un nozīmīgo ziņojumu. Tas nāk īstajā laikā kā ieguldījums pārskatam, ko šobrīd īsteno komisija. Un e, sveicu šeit arī Malmstērns e, kundzi, kas e, aizstāja Krosas kundzi, bet zinu, ka viņas abas ir aktīvi iesaistījušās daudzās valīs, lai šo, šo, sito, lai šo kopējo ideju virzītu uz priekšu. Domāju, ka Raptīk un pareiz piegājušajā jautājumā sakot, ka pašreizējā universālā pakāpama direktīva ir novecojusi, un es to ļoti labi zinu, tāpēc, ka es taču pie tā strādāju vēl 99. gadā. Tas bija vēl laikos, kad mobilie telefoni nebūtu nebija tik aktuāli kā šodien, un ļoti nedaudz pilsoņiem Eiropas Savienībā bija vairāk kā viens šāds aparāts, tas bija nērts un tam līdzīgi. Un, protams, ka pašu universālo pakalpojumu rakstur, raksturojums ir mainījies. Uh, Tāpat laikā jāatgādina, ka mums ir ļoti daudz programmas, ko valdības ir apsolījušas īstenot vai kas ir uzsāktas īstenot, un mums jāpārliecinās, ka šīs programmas ir efektīvas. Vienlaicīgi pārliecinoties, ka tiek īstenot arī universālā pakalpojuma pamatprincipi, tīpaši tajos gadījumos, kad iedzīvotājiem ir pārvietošanās grūtības, kāda invaliditāte, un viņiem ir grūtības piekļūst komunikāciju kanāliem. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, un tāpēc jādomā arī par juridisko ietvaru visu šo procesu nodrošināšanā. Paldies Harbor kungam, saku priekšādātājs. Tālāk došu vārdu Roitovs kundzei. Lūdzu. Nāc, paldies priekšādātāji. Negribu atkārtoties. Bet tomēr gribu teikt, ka jautājums ar šo ārkārtas numuru e, ir problemātisks, tāpēc, ka tu par, to, par šo numuru informē tikai 50, tikai 26% iedzīvotāji Eiropā. Ir jādomā par e, informāciju. Turklāt ir jāuzlabo arī numuru lokalizācijas procedūra, ja vēlamies glābt dzīvības daudz efektīvāk. Turklāt atbalsta arī ideju par uh, reverso 112 problēmas eh, numura eh, sistēmu tajos gadījumos, kad, piemēram, to varētu piemērtot arī dabas katastrofāt un citos gadījumos. Tāpat arī varētu veicināt paplašināts funkcionāls izveidi, piemēram, invalīdiem. Tāpēc atzinīgi vērtēja Eiropas komisijas apņemšanos palielināt platjosas internetu uh, tempus un pieejamību Eiropas Savienības pilsoņiem, kas dzīvo ārpus pilsētām. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk došu vārdu Figurēdo kundzei. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī man šis šķiet ļoti nozīmīgs jautājums. Universālais pakalpojums, protams, ir temats, ko mēs nedrīkstam ignorēt. Tālāk, eh, numurs 112 Tātad eh, tikai ļoti maz cilvēku skaits eh, visā Eiropā zina, ka šāds numurs vispār ir izmantojams. Tādēļ ir jāveido dažādas informācijas kampaņas eh, par šo numuru, ir jābūt informācijai plašsaziņas līdzekļos, tas ir jāpopularizē pa televīziju, pa rādio, un mums arī ir jāsaprot ka nedrīkst pieļaut vēl turpmāku sociālo izstumtību, jo ir ļoti daudz uh, cilvēku Eiropas Savienībā, kas aizvien dziļāk slīgs nabadzībā. Mums arī ir jāparūpēs par konkrētiem pasākumiem, lai palīdzētu šai iedzīvotāju kategorijai, kas dzīvo uh, nu, praktiski cilvēku necienīgos apstākļos. Uh, Un mēs eh, tātad nevaram viņus izstumt un nevar pieļaut to, ka viņiem, piemēram, nav piekļuvu un iespēja vispār šādu numuru izmantot. Un tas pats attiec arī uz universālo pakalpojumu. Paldies, Paškas kungs, lūdzu. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Lielas paldies, ka devāt man vārdu priekšsādātāji, godātie kolēģi. Arī es gribētu paust atbalstu šim ziņojumu projektam, ko sagatavojas Raptī kundze. un kur tiek runāts par ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112, un kur tiek izteikta vēlme šo sistēmu padarīt efektīvāku. Jā, šim numuram jābūt pieejamam visā Eiropas Savienībā, un mums jāpārliecinās, ka nepieciešamības gadījumā ir iespējams lokalizēt vietu, no kurienes šis zvans ticis veikts. Nepieciešamības gadījumā varbūt tad jābūt spējīgiem sniegt zvana veicējiem medicīnisko palīdzību un tam līdzīgi. Uh, Un nedrīkst šo līniju katrā ziņā izmantot nekāda veida jokiem vai ļaunprātīgām darbībām. Jo galu galā šajos zvanu centros taču cilvēki strādā zem milzīgā stresā, tādā sarežģītā situācijā, un tāpēc eh, būtu ārkārtīgi, ārkārtīgi krimināli kaut kādā veidā falši izmantot šo numuru. Protams, jāatcerās arī to, ka iedzīvotāji Eiropā pārvietos arvien vairāk, nereti viņi nespēja runāt konkrētās valsts oficiālajā valodā, bet, protams, vajadzētu nodrošināt, ka servis ir pieejams vismaz populārākajās Eiropas Savienības valstīs, valstu valodās, un varbūt varētu piedāvāt šajā gadījumā palīdzību arī eko katastrofu gadījumos. Tālāk Kelī kungam vārds lūdzu. Paldies, saka Kelī kungs. Vēlējos eh, teikt, ka šis jautājums ārkārtīgi svarīgs pilsoņiem. Un ārkārtīgi daudz laba darba jau tiek veikts, bet, protams, ka liela daļa no tā ne, nenonāk pie pilsoņa. Pilsoņi par to neuzina. Ir ļoti viegli dabūt kaut kādu publicitāti un, par, un atspoguļojumu avīzēs, ja notiek kas negatīvs, bet daudz kas no tā, ko mēs darām un kas ir vērtīgs un atzinī, atzinību pelnījis, eh, paliek slēpts iedzīvotāju acīm un tāpēc ir īpaši, īpaši bēdīgi, ka tikai 26% iedzīvotāji ir informēti par šo jauno iekārtu. Bet ko tad mēs daram? Kā, kā mēs varam veicināt viņu informētību? Jo, tas, jo šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, īpaši invalīdiem un tā tālāk, kā tik minēts, bet tas pats attiecas arī uz jebkuru citu pilsoni. Un mums tāpēc vajadzētu darīt visu iespējamo, lai pilsoņi šo informāciju saņemtu, lai ik viens pilsonis Eiropas Savienībā ir informēts par šo numuru, un tādējādi saredz arī šo pozitīvo Eiropas Savienības pusi, kas, nu, kā jau teicu, diemžēl daudzos gadījumos tiek ignorēta. Paldies Kelī kungam, saka priekšādātājs, tālāk došu vārdu Malstrēms kundzē, lai viņi nāk lajā ar saviem komentāriem par šo universālo pakalpojumu direktīvu un šo vienoto izsaukumu numuru 112. Paldies, priekšsādātāji, cienījamie deputāti. Es eh, vēlētos sveikt komisijas vārdā Raptīkundzi par viņas paveikto darbu un ko ir paveikusi Envi komiteja attiecībā uz universāliem pakalpojumiem. Eh, man ir liels prieks par to, ka parlaments un komisija principā ir diezgan viensprāts par to, eh, kādu lomu ir jāspēlē šim pakalpojumam. Tas ir drošības tīkls un uh, ir jānodrošina tas, lai pilsoņiem netiktu liekta kaut kādu tehnisku iemeslu dēļ piekļuve šiem pakalpojumiem. Un uh, attiecīgajos instrumentos, kas ir mūsu rīcībā, šim pakalpojumam ir jāieņem noteikta vieta. Protams, ka ir jāņem arī vērā izmaksas, lai to realizētu visā Eiropā. Un nevajadzētu uh, mm, pārslogot telekomunikācijas industriju uh, ar dažādu noteikumu ievērošanu. Bet uh, pakalpojumam būtu jābūt pieejamam uh, vienlīdz visā Eiropas teritorijā un e, jādod pozitīvs, e, pozitīva ietekme gan uz klientiem, gan telekomunikāciju firmām. E, pēc publiskām konsultācijām pagājušajā gadā mēs esam pieņēmuši lēmumus arī par platjoslas interneta ieviešanu un attiecīgo universālo pakalpojumu piemērošanu, no normu piemērošanu, kādas pašlaik ir spēkā. Uh, esam konsultējušies arī ar Berek, kas arī nāks klajā ar savu eh, viedokli. Mums ir eh, jāizmanto visas iespējas, ko dod pārskatītie telekomunikāciju eh, noteikumi, lai labāk varētu izmantot 112 funkciju un precīzi varētu lokalizēt zvanītāju atrašanās vietu. Un eh, šī ziņā, protams, ir jāpiemēro viss advancētākās ārkārtas izsaukuma tehnoloģijas un tas palīdzētu paaugstināt uh, veiktspējas standartus. Skaidrs, ka 112 nedarbosies efektīvi, ja mēs uh, cilvēkus neinformēsim par to, ka šis ir telefona numurs, kas tos aizsargās visā Eiropas Savienībā, un tieši tādēļ mums ir jāveic lielāks skaidrojušais darbs. 112 sistēma ir atkarīga arī no dalībvalsts spējas sadarboties. Šeit ir jāveic arī tehniskā ekspertīze, uh, par to, kā vislabāk ievēr, ieviest jauno, jaunās paudzes eh, ārkārtas izsaukuma numurs. Cienījamie deputāti, komisija turpinās sadarboties ar dalību valstīm, lai 112 eh, sistēmas darbotos visaugstākajā iespējamajā līmenī, izmantojot vismodernākās tehnoloģijas. Paldies, komisārs kundze! debates par 112 palīdzības dienesta numuru ir noslēgušās, un mēs sākam nākamo jautājumu, kas ir Marijas Koracas Biltas ziņojums par efektīvāks un taisnīgāks.